sēžu periodu par atkal atklātu. 20. Eh, aprīļa sēdes protokols ir pieejams vai ir iebildumi pret apstiprināšanu? Iebildumu nav. Līdz ar to protokols ir apstiprināts.